Labvakar, labvakar Eiropa. Es esmu Monika Maģionī, es esmu Maknēlīku. Paldies visiem! Šodien esam dzīvajā ēterā vairāk kā 30 valstīs internetā, radio, televīzijas kanālos, un pie mums ir pieci galvenie Eiropas komisijas priekšsādātāja amata kandidāti. Un šī ir viņu iestāja, pa, iespēja pastāstīt 400 miljoniem vēlētāju, kāpēc viņiem būtu jāsaņem šis augstākais amats Eiropā. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši jūsu balsis būs tās, kas izlems to, kas kļūs par nākamo Eiropas komisijas priekšsādātāju. Esam dzīvajā ēterā no Eiropas parlamenta, Briselē Eiropā būs ļoti, Eiropā būs ļoti būtisks loma šajās debatēs. Un jūs pilnīgi noteikti varat arī pastāstīt, kas jums svarīgs, izmantojot hashtag Tell Europe. Lūk, kādi jautājumi, lūk, kādi kandidāti mūsu priekšā noteikumu šīs dienas debatēm. Katram kandidātam vienu minūti, lai atbildētu uz jautājumiem, ja viņam būs iespējas, tāpat laikā izmanto 30 sekundšu papildu laiku, lai izteiktu papildus informāciju. Esam lūguši kandidāts izteikties angliski. Trīs no viņiem ir piekrituši to darīt un secība, kādā kandidāti uzstāsies, tiks izlemta laika gaitā. Bet pirms sākam debatas, ļaujiet man vispirms dos vārdu Martinam Šulcam, kas ir Eiropas parlamenta priekšādātājs. Viņš īsos vārdos izteiks piemiņas vārdus par Žanu Luku Tehāni. Paldies, um, Šodien pēkšņi uh, mūžībā aizgāja mūsu kolēģis Žans Luks Dehāne. Viņš bija Eiropas parlamenta deputāts un bijis arī uh, Beļģijas premjers. Viņa sekotājs Girs Ferhofstads ir šeit mūsu vidū un es labprāt dot vārdu viņam, lai viņš uh, izteiktos par viņa priekšgājēju un arī šo lielisko Eiropas parlamenta deputātu. Jā, uh, es gribētu, uh, dāmas un kungi, pieminēt mūsu kolēģi Žanlūku Dekāni, kurš aizgāja mūzībā šodien. Un Žansklots Junkers un es pats arī mēs esam bijuši viņa kolēģi. Eiropadomē, un varu jums teikt, ka viņš bija lielisks valsts vīrs, lielisks eiropietis, un viņš bija arī eh, konventa vicepriekšsēdētājs kopā ar Žiskārdes Kēnu, un eh, tas arī bija veids konventā, tātad kā mm, radās Lisabonas līgums. Viņš bija cilvēks, kas vienmēr eh, pieturējās pie patiesības un kurš eh, teica eh, lietas, kas nevienmēr bija, bija populāras, bet viņš bija pietiekami drosmīgs, lai to teiktu. Tāpēc es gribētu jums visiem lūgt šīs debatas veltīt viņam un pieminēt šo lielisko Eiropietu un valsts vīru. Thank you, Mr. Ber Liels paldies, Verhofstadt kungs. Un lūk, un tagad sāksim no jums. Jūs būsiet pirmais, kas teiks ievada vārdus. Viena minūte, lūdzu. Liels paldies, dāmas un kungi. Šīs vēlēšanas ir ārkārtīgi izšķirīgi svarīgas, un tā, protams, politiķi mēdz teikt katru reizi, kad nāk vēlēšanas. Bet šoreiz tā patiešām arī ir. Mēs šeit, Eiropā, Eiropas kontinentā, esam krustcelēs. Mums ir jāizdara ļoti svarīga izvēle. Vai nu griezties atpakaļ, atgriezties pie nāciju valstīm, kā atsevišķi kandidāti arī ierosina, jeb virzīties uz priekšu. Tādā ziņā, ka iet uz integrētāku Eiropu. Un domāju, ka izvēle, protams, ir acīm redzama. Loģiski, ja vēlamies atrisināt tādas problēmas kā klimata pārmaiņas, bezdarba jautājumus, visus šos negatīvi mūs ietekmējušos finanšu produktus, tad mums ir vajadzīga Eiropas sadarbība. Mums ir vajadzīga tāda Eiropas Savienība, kas ir spēcīga, kas var aizsargāt savu modeli, kas var stāties pretim Ķīnai, Indijai, ASV. Eiropai ir iespēja atgūt suverenitāti un iegūt to priekš saviem pilsoņiem. Paldies! Paldies par jūsu vārdiem! Jā, Tālāk iesim secīgi kārtībā un do, došu rindas otrā galā vārdu Kipras kungam. Paldies, man sauc Aleksis Cipras un es esmu Eiropas kreiso kandidāts un esmu no Grieķijas, no valsts, kura uh, tika izvēlēta kā uh, izmēģinājuma trusītis Eiropas taupības politikai, un šādu taupības politiku es nenovēlu nevienai valstī Eiropas kontinentā. Es gribētu izmantot šo iespēju un uzstāties kā kandidāts, un es vēršos jau īpaši pie tiem, kuri iestājas par tām partijām un atbalstās partijas, kas līdz šim ir bijušas eh, Eiropas vadībā. Vai e Grieķija tiešām ir veiksmes stāsts, vai tomēr tā ir grieķu traģēdija, kas tagad uh, norisinās Eiropas uh, kontinentā. Es gribētu vērsties pie visiem pilsoņiem Eiropā, vienalga, vai viņi dzīvo ziemeļos vai dienvidos, un uh, aicināt viņus pārtraukt šo katastrofālo tautī, uh, taupības politiku. Mēs vēlamies īstenot demokrātiju Eiropā, atgriežoties pie Eiropas Savienības uh, dibināšanas vērtībām kā kohēzija un uh, demokrātija Eiropā. Paldies Ciprus kungam, tālāk došu vārdu Žanam Klodam Junkaram. Lūdzu. Es vēlētos, lai Eiropā kļūst solidārāka. Es gribētu, lai mēs izbeidzam reiz dalīšanu Ziemeļu un Dienvidu Eiropā, lai mēs mūsu politiskās darbības centrā iekļaujam izaugsmi, un mēs nedrīkstam tērēt vairāk naudas nekā ir mūsu rīcībā, un parāds mums ir jānomaina ar idejām, mums ir jāpabeidz vienotais digitālais dirgus. Es vēlos, lai mēs esam spēcīgi tad, kad mēs vedam sarunas ar savienotajām valstīm. Mums ir vajadzīgs šis brīvās tirzniecības līgums, bet arī mums ir jārespektē Eiropas standārtu normas. Es gribētu, lai mēs izveidotu Eiropas enerģijas kopienu, lai mēs vairs nebūtu atkarīgi no Krievijas. Eiropai ir jābūt lielai un lai tā neieslīgtu pārāk sīku problēmu risināšanā. Mārtiņš Šulcs, tālāk jums vārds ievadvārdiem. Mārķis. Liels paldies! Mēs dzīvojam e, Eiropā, kurā e, nodokļu maksātājiem ir jāmaksā par spekulantu kļūdām. Spekulanti pelna miljonus, nemaksā nodokļus, un tad, kad viņiem ir zaudējumi miljonu apmērā, tad nodokļu maksātājiem ir jāmērā, jāmaksā. Mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, kurā 6 miljoni jaunieši ir bez darba, un viņi maksā par krīzi, kur ir izaisījuši citi cilvēki. Uh, Tāpēc es gribu uh, citādu Eiropas Savienību, kas ir taisnīga, kas uh, pilsoņu intereses liek pirmajā vietā. Un tāpēc uh, uh komisija, kas, uh, ja to vadīšu es, būs uh, ar dzimumu līdztiesību, jo uh, dzimumu līdztiesība ir ļoti svarīga. Eiropas Savienībā mēs cīnīsimies pret uh, nodokļu krāpniecību, nodokļu nemaksāšanu un uh, labākām izredzēm, īpaši jaunajai paudzei. Uh, un tāpēc es aicinu jūs mani atbalstīt. Skā Kellers kundze, tālāk jums vārdi, jūs noslēgsiet šos ievadvārdu raundu. Ko es vēlos teikt? Ko vēlos teikt šai auditorijai, bet arī tiem cilvēkiem, kas mūs vēro televīzijas kanālos? vai internetā jāsaka, ka laikā no 20. līdz 25. Maijam, tie, maijam tieši jūsu rokās būs izvēle par to, kurp Eiropa dosies tālāk. Un jāsaka, mēs piedāvājam alternatīvu Eiropu. Es cīnos par tādu Eiropu, kam rūp tās cilvēki, vairāk nekā bankas, par Eiropu, kur mēs vēlamies atdzīvināt Eiropas sapni un nedrīkstam vairs aizmirst nevienu, nedrīkstam atstāt nevienu ēnā. Mēs vēlamies sociālu Eiropu. Uh, Tāpat arī vēlamies apkarot klimata pārmaiņas, jo arī tas noteiks mūsu nākotni. Es piedāvāju solidāru Eiropu, demokrātisku Eiropu, iedzīvotāju Eiropu. Tas ir tas, par ko cīnos. Un jūsu rokās būs laikā no 22. līdz 25. maijam šo izvēli izdarīt. Es tiešām ceru, ka jūs būsiet ar mums un ka jūs balsosiet par mums un ka arī jūs ielās cīnīsieties par jaunu, labāku Eiropu. And, uh... Paldies! Un redzu, lūk, ir ieradies Konors, un jūs varbūt tad varat pastāstīt arī mūsu vērotājiem, kā viņi var līdzdarboties plašsaziņas līdzekļos. Šeit uz ekrāna jūs redzat Tel Europe sociālo plašsaziņas līdzekļu centru, kur Eirovīzijas uh, Redaktori sadarbojas starptautiskā komandā, darbojas kopā ar plašsaziņas līdzekļu ekspertiem no televīzijas kanāliem un radio kanāliem visā Eiropā. Viņi šobrīd jau ļoti aktīvi sadarbojas ar sociālo plašsaziņas līdzekļu lietotājiem, Nu, piemēram, šeit ir pārstāvji no Austrijas, Francijas, Somijas, Itālijas, Spānijas un Lielbritānijas. Ļoti daudz sastrādājas ar mums tiešsaistē, tostarp arī valsts televīziju un radio kanālu pārstāvji no Čehijas, Vācijas, Īrijas, Slovenijas un citur. Mēs te tik vien aicinam pilsoņus izteikties šeit, bet arī teikt jums, ka mēs jūs vērojam un jūsos klausājamies. Redzam, ka internetā ļoti aktīva darbība šobrīd un pastāstīšu jums par to sīkāk. Protams, Eiropas ekonomika ir galvenais sarunu degpunkts un lūk, Tieši tāpēc pirmais jautājumu loks, ko uzsāksim, būs saistīts tieši ar ekonomiku. Pirmais, kas izteiksies, būs kā Kellere. Un jautājums ir šāds. Vairāk kā 500 miljonu jauniešu ir bez darba Eiropā. Kā jūs, kā Eiropas komisijas priekšsēdētāji, varat viņiem atkal atdot nākotni? Es domāju, ka jauniešu bezdarba jautājums ir tieši tas, kas jāliek mūsu darbu kārtības pašā augstākajā vietā, un kā Eiropas komisijas priekšādātājs to arī pieprasīt, jo nav iespējama tāda Eiropas Savienība, kurā viena paudze pilnībā pazūd, kur cilvēki zaudē ticību, kur viņi zaudē skatījumu uz nākotni un netic labākai nākotnē. Mums ir jācīnās pret jauniešu bezdarbu. Kā mēs to darīsim? Es domāju, ka mēs varam veidot ilgspējīgas darba vietas iedzīvotājiem šeit Eiropā, ja radām vidē draudzīgāku ekonomiku, ilgspējīgāku ekonomiku, jo tādās jomās kā atjaunīgi enerģijas resursi, energoefektivitāte un arī izglītības un veselības aprūpas joma ir tās vietas, kur ir jaunas darba vietas arī turpmākajos 40 un 50. 50 gados, un šādas darba vietas radīs papildus labumu sabiedrībai. Turklāt mums ir jā, jārada labas, kvalitatīvas darba vietas. Ļoti svarīgi atcerēties, ka nevis jaunieši izraisīs šo krīzi, mums ir jādod viņiem daudz lielāku teikšanu šeit Eiropā arī par viņu pašu nākotni. Paldies, Cipras kungs, kā jūs risināsiet šo problēmu? Αν συνεχίζουμε με τις καταστροφικές... Ja, mēs uh, ar šo katastrofālo taupības politiku turpināsim, tad šo bezdarba problēmu neatrisināsim nekad. Nevajadzētu būt naiviem. Šis bezdarbs, kas plosās Eiropā, ir milzīgs. Eh, tie ir uh, eh, eh, pusotrs miljards eiro, kas tika sniegti banku klāpšanai, un tikai seši miljardi, uh, lai uh, palīdzētu risināt bezdarbu jauniešu vidū. Uh, Mums ir e, jā spēr drosmīgi soļi, mēs vēlamies jaunu vienošanos Eiropas līmenī, lai stiprinātu nodarbinātību Un tas ir iespējams tikai ar izaugsmas starpniecību. Ja turpināsim šo katastrofālo taupības politiku, tad mums nav nekādu izredžu uh, atrisināt šo smago Eiropas problēmu - bezdarbu, sociālo izstumtību un jo īpaši bezdarbu jauniešu vidū, kas ir milzīgs. Martins Šulc, than... Martin Šulc, vairāk kā 5 miljonu, kā jau teicu, ir bezdarba. Ko jūs teiksiet? 6 miljoni jaunu uh, sieviešu un vīriešu, varbūt, ka tā ir pat vislabāk izglītotā paudze Eiropā, kas mums jebkad ir bijusi, ir bez darba. Un uh, tās valstis, kurās ir visaugstākais bezdarbs, uh, problēma ir tā, ka mazie un vidēji uzņēmumi, kas ir ekonomikas mugurkauls, nesaņem kredītus. Bankas uh, saņem uh, no Eiropas centrālās bankas uh, naudu par 0,25%, uh, bet nesniedz šos kredītus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ja es būšu komisijas priekšsādētājs, tad šajās valstīs, kur ir vislielākais bezdarbs, tad apvienojot Eiropas Savienības līdzekļus ar Eiropas investīciju bankas līdzekļiem, tos varētu sniegt tiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, viņi tad varētu saņemt labāks procentu likums saviem kredītiem. Tas ir projekts, budžets, kas būtu paredzēts uh, atjaunot ekonomikas izaugsmi Eiropā no vienas puses, atbalstot MVU, un no otras puses cīnīties pret bezdarbu. Žanklod Junker, kas, kas jums šeit sakāms? L'emploi présuppose la Nodarbinātība nozīmē izaugsmi. Nevar būt izaugsmes bēd, bez eh, val, publiskajām finansēm. Ir jāturpina atveseļošanās politika ar atbildīgu taupības režīmu. Tā kā mums nav līdzekļu, tad vajag īstenot idejas. Eiropas digitālais tirgus eh, dos iespēju mums izveidot 3 miljonu darba vietas, piedāvāt jauniešiem nākotnē stabilas darba vietas un ir jānodrošina tas, lai jauniešu mobilitāte uh, kļūtu vieglāk pieejama. Es vēlos, lai jaunieši varētu studēt dažādās Eiropas valstīs, lai tie varētu izmantot idejas tā, tur, kur tās atrodas. Giver, nu lūk, nu tad lūk, Gīja Ferhofštāt, kāda ir jūsu vīzija? Well, what I, all I... Nu, Nu, jāsaka, man, protams, ir redzams, ka ir visas šīs vecās receptes, kas nav nostrādājušas, kas nav darbojušās. Uh, pagājušajos gados. Un es tāpēc domāju, ka tā vietā, lai turpinātu ar šiem konservatīvajiem priekšrastiem, mums ir vajadzīga pilnīgi jauna pieeja. Un jaunā pieeja, manuprāt, nozīmētu atgriezties pie sākotnējā Žaka Delora idejas, respektīvi izmantot un pavisam biedi izmantot Martinu. Viņš bija ļoti inteliģents toreiz. Un te nu man jums jāsaka. Yeah, well, maybe... Nu, vai es varu tad izmantot Šulc kungu sekundes, viņš šeit iejaucās manas teiktajā. Bet kas mums ir vajadzīgs? Jūs vēlaties kaut ko teikt? Nē, tātad. Mums ir vajadzīgi jauns, jauns integrācijas vilnis. Galvenajos tirgos, kapitāla tirgos, banku tirgos, digitālajā pasaulē, telekomos, enerģijas jomā, Tur ir mums vajadzīgs rīkoties, ir jāizmanto Eiropas Savienības apjomi, apmēri, lai radītu jaunu integrācijas līmeni. Tieši tā, kā tas notika 80. gados, mēs varam arī šeit gūt panākumus. Jā. Runājot par šīm receptēm, Valdības Eiropā nereti apgalvo, ka taupības pasākumi nes augļus, bet ir tik ārkārtīgi daudz cilvēku bez darba, ka vai nav tā, ka šīs zāles nogalina beigu beigās pacientu un pacientus, un vai nav tā, ka jūs varbūt darīt kaut ko citādāk, ja tagad varat izvēlēties, kā Keller. Jā. Uh, Es domāju, ka taupības pasākumi patiešām mūs ieved ar vien dziļāk un dziļāk krīzē. 26, 27 miljoni cilvēku ir bez darba. Uh, Un taupības pasākumu rezultātā vairāk kā miljons darba vietu ir zudušas, un tāpēc ir skaidrs, ka šīs receptes, kas parakstīja taupības pasākums, nav funkcionējušas atbilstīgi. Tās ir tikai pasliktinājušas situāciju, un tam ir jātiek pāri. Mums ir jāvērš pret taupību, mums ir jāiegulda ekonomikā, bet vidē draudzīgākā ekonomikā. Tā radīsim ilgspējīgas darba vietas, tādas darba vietas, kas pastāvēs arī vēl pēc pārdesmit gadiem, kas būs kvalitatīvas Un es tiešām uzskatu, ka tas ir iespējams tikai tad, ja investējat, piemēram, atjaunīgajos enerģijas resursos, energoefektivitātē, veselības aprūpas pasākumos un tam līdzīgi. Diemžēl mēs šo iespēju neizmantojām, da pieņemot daudzgadu finanšu plānu Eiropas Savienībā. Mēs jau toreiz ierosinājām daudz vairāk vidē draudzīgas investīcijas. Mēs saņēmām gan arī atbalstu no Eiropas konservatīvas eh, grupas, jo domājām, ka tas eh, ir galvenais šīs zaļās investīcijas un nevis taupības pasākumi. Kāds ir jūsu ierosinājums, Aleksis Siprus? Jā, vispirms ļaujiet man pateikt, ka idejas, kuras pauda Gīs, eh, viņa prāti ir jaunas, bet tās arī ir vecas idejas. Tās ir tās idejas, kas mūs noveda pie krīzes tās ir idejas, kas izraisīja uh, krīzi, kas izraisīja šo uh, burbuli Amerikas Savienotajās valstīs. Uh, un uh, tas arī parāda, ka veids, kā uh, Eiropa risināja krīzi, tikai bija priekšspēle katastrofai. Mums ir jāpārtrauc taupības politika, mums ir uh, jāveicina pieprasījums un galvenais mums šie uh, parādu uh, parādu problēmas ir eh, jāatrisina, mums ir vajadzīgi ilgspējīgi parādi un uh, varbūt risinājums, kas Vācijai tika piedāvāts 53. gadā. Tas bija uh, solidaritātes brīdis, Eiropā bija parādu atlaišana un pasākumi izaugsmas veicināšanai. Ja mēs uh, nemēģināsim risināt parādu problēmas ar uz nākotnē vērsiem risinājumiem, tad mēs paliksim krīzē mūžīgi. Un tagad tālāk došu vārdu Martinam Šulcam. Es eh, noteikti būtu rīkojies atšķirīgi. Šī te kombinācija starp budžeta disciplīnu no vienas puses, kas, protams, ir eh, ļoti nepieciešama, eh, un strateģiskas investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā, tas būtu bijis labākais veids. Mēs vienkārši samazinājām valsts budžetus un uzreiz uh, uh, investoru uzticība samazinājās, mēs viņām teicām, ka tas atgriezīsies, bet tas nekad nenotika. Bet mēs nediskutējām par nodokļu nemaksāšanu un nodokļu krāpniecību. Vienu miljārdu gadā dalībvalstis zaudē uh, Eh, tātad nevajag tikai visu cirpt un griezt, vajag arī cīnīties pret nodokļu eh, nemaksāšanu. Mēs nedrīkstam runāt tikai par eh, izdevumu daļu, mums jārunā arī par ieņēmumiem budžetā, par investīcijām digitālajā darbkārtībā, par investīcijām enerģijas tīklos un pēdējās sekundes atdošu gijam. Jā, nu tad virzīsimies tālāk. Nākamais - Žans Klots Junkers. Lūk, pat pieci gadi pagājuši, vai jūs būtu rīkojies citādi? Šis ir gan vienkārši, gan grūts jautājums. Visi izsakās tā, it kā šodien viņi atklātu problēmu, kas pastāv. Gan liberāļi, gan sociālisti, gan kristīga demokrāti bija tie, kuri pārvaldīja krīzi. Un es zinu un pazīstu sociālistus, eh, labējos un liberāļus, kuri strādājuši vienā virzienā. Kāpēc mēs neesam to atrisinājuši? Tāpēc, ka budžets mums to neatļauj. Kāpēc budžets mums to neatļauj? Tāpēc, ka mums ir parāds un, un deficīts. Un ir jādara viss, lai izvairītos no to, tā lai investīcijas, kas ir paredzēta nākotnē, varētu tikt izmantotas. Ja mēs vēlamies izaugsmu nodarbinātību, ir jāsakārto publiskās finanses. Lielas paldies! Ferhofštāt kungs, vienu minūti jums. Es tomēr gribētu rēģēt uz tiem, kas šeit teica, ka, lūk, nebūtu nepiec, ka nav nepieciešama fiskālā disciplīna. Nē, ir vajadzīga fiskālā disciplīna, jo citādi nav iespējama izaugsme ilgtermiņā. Tas ir pilnīgi nenoliedzams fakts, tā ir taisnība visur pasaulē. Bet papildus tam visam, un tas arī ir taisnība, uh, un ko mēs esam aizmirsuši, ir vajadzīga arī jauna izaugsmes stratēģija. Un izaugsme nozīmē to, ka nedrīkstam atļauties jaunus parādus, radīt jaunus parādus. Ja ir valsts, kurās vairāk par 100% parādu budžetā, tad kas tad, kā tad, kur var rasties jaunas investīcijas? Nē, ir jārīkojas daudz viedāk, inteliģentāk ir jāizmanto Eiropas apjoms. Eiropa ir milzīgs tirgus, 500 miljārdu cilvēku. Nu, piemēram, digitālajā jomā esam runājuši jau par to. Šeit ir milzīgas iespējas. Nu, kaut vai ASV un Apple, kad viņi sāk jā, nāk klajā ar jaunu preci, viņi panāk kontraktus, noslēdz līgumus un uzreiz izvērš darbību. Tad, kad mums tas ir jādara, tad mums ir vispirms jārīkojas 28 atsevišķās dalībvalstīs, jāvienojas ar visiem operatoriem, un tāpēc viņiem ir Google, Facebook, Twitter, Apple Microsoft, tas visas ir Amerikas, ASV kompānijas. Jūsu laiks ir beidzies, priekš run, pār, runātais tiek pārtraukts. Skakeler. Uh. Un redzēju, ka šeit kāds vēlas izmantot, kā Kellers kundze vēlas izme... izmantot 30 sekundes. Jā, šo zilo kartiņu jokeru. Kungs, jūs arī pieminējāt to, ka problēma ir šis valstu parāds. Bet ja skatāmies uz Spāniju, Spānijai būtu budžeta pārpalikums pirms banku krīzes. Un tieši banku parādi bija tie, kas, uzlika uz, kas tika uzlikt uz nodokļu maksātāju pleciem, uz valsts budžeta pleciem. Un tāpēc mums jāizbeidz ir ar šīm spekulācijām un jāpārliecinās, ka bankas glāb pašas sevi, nevis mēs prasām, lai nodokļu maksātāji to dara un lai to dara valstis ar saviem līdzekļiem. Nē. Oh, Jā, lūdzu, jūs arī varat, Ferkovštāt kungs, izmantot savus 30 sekundes. Jā, es vienkārši gribēju teikt, ka piekrītu kā Kellerai. Bet vai mēs darījām, ka, mēs taču kaut ko esam darījuši Eiropas Savienības līmenī, vai ne? Esam izveidojuši Eiropas Banku Savienību, un tagad bankas būs tās pašas tās, kas pamatojas uz risku profiliem un kopējo fondu rekapitalizēs bankas un vairs nebūs šis parāds uz nodokļu maksātāju pleciem. Ļoti labi, ka šeit sanāks uz zālē arī Barņiekungs Lielisku darbu jūs esat paveicis, Barņiekungs, strādājot pie finanšu regulas un pie banku savienības, jo beidzot vairs tie nebūs nodokļu maksātāji, kas cietīs. Paldies! Ļoti laba viedokļa, viedokļa apmaiņa. Nu, jāsaka, lūk, esam jau gandrīz pieskāršies nākamajam jautājumam jo plašsaziņas līdzekļos šobrīd, sociālajos plašsaziņas līdzekļos tieši par šo tiek runāts ļoti daudz, bet, nu, sagaidīsim tāpēc nākamo. Vispirms, lūk, Sipras kungs. Nē? Tātad jums bija kas konkrēti sakāms? Uh, I... Par kur te man, man tagad izteikties? Vai bija kāds jautājums? So. Jūs vēlēties rēģēt uz jau uzdoto jautājumu? Nē, labi, tad pāriesim pie nākamā jautājuma un tad redzēsim, kas notiks tālāk. Bet Jā. tikate, okay. tā jau metā ehi polī Roma. Jā, es varbūt uzreiz eh, par to arī izteikšos. Šī diskusija noteikti nav beigusies. Ļaujiet man jums pastāstīt lūko. Mēs sekojam līdz sociālajiem tīkliem un nu pat redzējām, ka bankas un šādi jautājumi pilnīgi noteikti ir diskusija dagpunktā sociālajos mēdījos Ļoti daudzi vaino bankas krīzes izraisīšanā. Eiropā, vai jūs, prāt, Eiropā bankām būtu jābūt pakļautām striktākam regulējumam? Skā Kellere. Jā, pilnīgi noteikti jā. Bankas ir jāregulē daudz skaidrāk. Un tas, ko jūs nu pateicāt par banku savienību, ir ļoti pareizi. Šāda veida panākumi ļaus mums pārliecināties to, ka bankas var glābt pašas, uzkrāt līdzekļus. Turklāt mēs gribam arī teikt to, ka ir vajadzīgs finanšu, tir, finanšu tirgu regulējums, lai pārliecinātos to, ka tiek nodalīta mazumtirdzniecības banka, tātad privātpersonu kreditēšana no visiem šīm lielajām spekulācijām Lai nav tā, ka šie globālie spekulanti ap, aplaupa ģimenes. Nē, ir vajadzīgs strikts regulējums arī finanšu tirgam. Tirgumu, un mums nedrīkstam zaudēt tos miljonus eiro, ko zaudējam katru gadu, arī, piemēram, nodokļu krāpšanas rezultātā. Apmēram 8% no Eiropas Savienības labklājības tiek šādi zaudēti, to nevaram atļauties. Mēs nevaram vienkārši nogriezt cilvēkiem algas, bet tāpat laikā necīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. Mums jāvēršas arī pret uh, bankām, kas to nedara, un tas mums, kā Eiropas parlamentam, pilnīgi noteikti ir jādara. Aleksis Cipras, lūdzu. Par bankām. Jā, Gijs Ferhofstads. Uh, pirms dažām sekundēm uh, runāja par uh, bail-in programmām, uh, tātad, kur bankas paši sevi glābja pēc visām šīm glābšanas programmām, kur nodokļu maksātāji glābja bankas, desmitiem tūkstoši eiro cilvēku zaudēja, un tagad tiek piedāvāts izvēlēties risinājumu, uzlikt slogu tiem cilvēkiem, kuri nogulda naudu bankās. Es uzskatu, ka tā ir katastrofāla loģika Eiropai. Es labprāt uzdot jautājumu, vai Junker kungs arī atbalsta šo ideju. Mūsu uzskats ir tāds, ka ir jābūt tādam kopīgam risinājumam uh, pārkreditēšanai, uh, lai bankas varētu uh, tikt atjaunotas, lai būtu konkrēta procedūra, lai Uh, tiktu pārlikt šie parādi, un ja mums tas, uh, ja mēs to nedarīsim, tad mēs uh, panāksim jaunu parādu veidošanu. Mārtiņ Šulc, nu jums tagad jautājums par bankām jāatbild. Banku savienība ir tāda, ka mums ir jāpārtrauc šī banku parādu un valstu parādu spirāla. Uh, Dažas no mūsu dalībvalstīm bija ar ļoti stabiliem budžetiem un ar stabilu valstu parādu. Pirms banku krīzes mēs eh, redzējām šādu situāciju eh, īrijā, Spānijā, bija katastrofa, un tāpēc, eh, lai regulētu bankas, tagad esam izveidojuši banku savienību, tas ir pirmais solis un ir jāuzliek lielāka kontrole attiecībā uz risku, un atbildībai ir atkal jābūt vienās rokās. Kas tad notika? Bankas uzņēmās riskus un uh, nodokļu maksātāji uzņēmās atbildību. Un tāpēc uh, tagad ir jāatgriežās pie uh, modeļa, kura atbildība ir bankās. Un mums ir uh, jāpanāk, lai bankas uzņemtos atbildību par to katastrofālo situāciju, kur tās izraisīja Eiropā. Un kas pietrūka? Uh, Mišels Barņē uh, komisijā netika atbalstīts, viņu neatbalstīja, lai ietu tālāk. Manā komisijā mēs to darījām. Runātāju pārtrauc, jūs izteicāties par, par ilgu. Žanklod Junker. Es negribētu, lai mēs kavētu laiku runāt par to, kā bija. jo ir lietas organizētas, pārorganizētas, bankas ir reorganizētas, un mēs esam veikuši pasākums, lai aizsargātu noguldītājus, banku darbiniekus, mēs apzināmies, ka ir vajadzīgi kredīti, mēs apzināmies to, jo pretējā gadījumā reālā ekonomika būtu sagrūs, ja būtu sagrūs finanšu sistēma. Tāpēc mēs neesam veduši tikai stingrā staupības politiku, tas nav tiesa. 2009. gada eh, sākumā mēs investējam 360 miljārdus eiro, lai aiz lai glābtu ekonomiku. Mēs nepieļāvām tās pašas kļūdas kā 30. gados. Paldies, Ferhofstad kungs. Well, I think, uh, back... Es domāju, ka bankas ir ļoti labs piemērs tam, kāpēc ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Un esam to panākuši, bet mums ir jāiet vēl tālāk. Mums ir jādod arī banku ieguldījums Um, tā, vēl tādā ziņā, ka jānodala investīcija bankas no krājbankām. Investīcija bankas ir tās, kas uzņems augstāku risku un tām vajadzētu veikt lielākus ieguldījumus kopējā banku fondā. Vairāk nekā krājbankām. Un tas būtu tad ļoti skaidrs arī, piemēram, Cipras kungs jums, piemēram, Itālijā, Portugālē, kā jūs zinat, tas bija jautājums nevis par bankām, bet tas bija jūsu valstu nepareizās politikas, un jūsu, jūsu bankas, kas izraisīja, un valdības, kas izraisīja šo krīzi jo jūsu valstī bija tikai valsts bankas. Valsts bankas finansēja politiskās partijas, un tas joprojām tā ir Grieķijā. Lai arī. Also. Lai arī Cipras kungs jūsu partija arī saņēma šādu finansējumu, es jums gribētu to atgādināt. Tā tas bija. Thank you, Mr. Verhofstadt. Paldies, Verhofstadt kungs. Cipra, you... Cipras kungs, vai jūs vēlaties Eh, reaģēt uz šiem izteikumiem, izmantot savus 30 sekundes. Jā, labi. Jā, es eh, gribētu īsi reaģēt uz teikto. Vienu mirklīti, saka Ferharstad kungs. Jā, bet šīs sekundes es gribētu atgūt, saka Cipras kungs. Jā, jūs saņemsiet savas sekundes. Tātad. Es eh, jums piekrītu. Jūs teicāt, ka bija valsts bankas, ka bija valsts, kas uh, atbalstīja savus uh, piekritējus, un uh, abas lielās partijas Grieķijā ir par to atbildīgas, un tā ir uh, Šulc kungu un Junker kungu partija. Un tad es vēl gribētu pateikt, ka um, protams, krīzes viena no lielajām problēmām bija valsts parāda, bet pieredze rādīja, ka zāles, kas tika uh, izmantotas uh, šo slimnieku, padarīja vēl slimāku. Manuprāt, uh, īrijā uh, šī problēma bija banku problēma un nevis valsts parāda problēma. Gribētu uzdot jautājumu visiem. Runātās tiek, runātās tiek pārtraukts. Vai jūs izmantosiet iespēju rēģēt? Nē, nē, nē, nē. nē. Jūs Junkerkungs, jūs vēlaties izmantot savus 30 sekundes. Dagres, ka j'ai travaillé. Es ilgus gadus, dienu un naktī, un vairāk panākti nekā dienu, strādāju, lai novērstu to, ka Grieķija eh, pamet eirozonu. Es visu eh, iespējamo darīju, jo man Grieķija ļoti patīk, un es darīju visu, lai Grieķija paliktu eirozonā, lai finanšu tirgi neturpinātu spekulēt pret Grieķiju. Es pieņemu daudzus pārmetumus, bet ne to, ka mēs neesam bijuši gana solidāri attiecībā pret Grieķiju. Mēs darījām visu, lai Grieķija paliktu Eirozonas dalībvalsts. Uh, paldies! To... Paldies! Un lūkšu tomēr klausītājus ne, netērēt mūsu dārgo laiku. Bet nu tagad lūk. Zinām, ka ļoti daudz eiropiešu ir zaudējuši ilūzijas. Vai jūs varētu paskaidrot tiem, kas domā, ka vajadzētu doties prom, nu, izstāties no Eiropas Savienības, kāpēc viņiem to nevajadzētu darīt? Tas pirms kā Kēlers kundze. Lūdzu. Nu, tiem, kas domā, ka varbūt vajadzētu izstāties no Eiropas Savienības, jo tā nav laba doma, es teiktu, lūko, eh, ieklausieties. Es ļoti daudz ieklausos iedzīvotājos Un es zinu, ka viņi liek ļoti daudz cerības uz Eiropas Savienību. Viņi vēlas, lai Eiropas Savienība rūpās par viņu sociālajām tiesībām, pensiju tiesībām, lai dara kaut ko viņu bērnu nākotnes labā. Un es domāju, tieši tas arī mums ir jādara. Mums šie solījumi jāpild, jātaus no šīs cerības. Šī neticība Eiropas institūcijām un iestādēm, tādām kā Eiropas komisija un padomē, ir radusies tāpēc, ka tās nav pildījušas savus solījumus, bet viņi joprojām tic kopējiem Eiropas sapnim, tam, ka varam kopīgi strādāt pie labākas dzīves visiem kopā, un domāju, uz to mums arī ir jātiecas. Mums ir vajadzīgs vairāk, vairāk Eiropas, bet pareizajā veidā, ar pareizajām politikām, tā lai uzlabotu iedzīvotāju dzīvi, lai uzlabotu dzīvi mums visiem, un tā ir tā vēstis, ko es gribētu teikt tiem, kas varbūt jūt, ka viņu ilūzijas ir sagrautas, un es gribu viņiem teikt, lūk, piedalieties un padariet Eiropu par labāku vietu, kur dzīvot. Jā. Cipras kungs, lūdzu. Jā. Eiroskepticisms Eiropā ir pieaudzis. Tas ir eh, fenomens, kam ir eh, zināmi iemesli un arī atbildīgie un tie ir atbildīgie, kas vada valdības Eiropas valstīs, jo viņi vienmēr ir teikuši, ka nav cita ceļa kā taupības politiku, un tas rada plaisas, tas rada sadrumstlotību eh, sabiedrībā, un īpaši jaunieši par to maksā, un tie, kas kritiski raugās uz Eiropu, gaida eh, citus risinājumus, alternatīvas risinājumus, viņi negrib uh, izjaukt Eiropu, viņi saka, ka mums ir jāizglābj Eiropa, uh, tā izmainot. Uh, to izmainot, un es nedomāju, ka tagadējā Eiropa nevar būt pievilcīga darbņēmējiem un jauniešiem, tāpēc, ka uh, vienkārši nabadzība un sociālā izstumstība izplatās tālāk. Mums ir jāizteno jauna politika, cita politika, jāraugās nākotnē, uh, Eh, un jāpārvar šis eh, lielais risks, kas pastāv, ka Eiropa varētu izjukt eh, šīs katastrofālās taupības politikas dēļ. Šulc kungs, kāpēc nevajadzētu doties prom no Eiropas Savienības? Es nezinu, vai pilsoņi, kas raugās uz mums un skatās šīs debatas, vai viņi ir pārliecināti, ka ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Es domāju, ka viņi gaida citu Eiropu, atšķirīgu Eiropu, kas viņu intereses liek pirmajā vietā, uh, un ka Eiropas institūcijas tās ņems vērā. Mēs šeit Briselē arī šovakar runājam par triljoniem, miljoniem, miljardiem, 20 miljoni. Mēs runājam par to, kurš ir atbildīgs par ko, kas ir noticis pagātnē. 96% mūsu uh, pilsoņu dzīvo uh, ar 1000 vai 2000 eiro mēnesī. Un uh, viņiem uh, varbūt ir sajūta, ka mēs te uh, Eh, kas diskutējam par miljoniem un miljārdiem, ka mūs neinteresē viņu un viņu bērnu nākotne. Un eh, mēs esam zaudējuši lielāko Eiropas Savienības kapitālu uzticību. Es gribu atgūt šo uzticību, eh, sakot pilsoņiem, ka mēs cīnīsimies pret viņu nabadzību un sliktiem dzīves apstākļiem un ka mēs viņu bērniem vēlamies panākt labāku nākotni. Žanklod Junker, jums vārds. Tik tiešām mēs pārāk daudz runājam par miljardiem, bet arī mēs pārāk daudz miljardus tērējam, kuru mums nav. Ir jābūt nopietniem. Ja mēs vēlamies brīvās tiešniecības līgumu ar savienotajās valstīm, tad ik viens Eiropietis nopelnīs papildus 545 eiro, un es gribētu, lai tie, kuri strādā, varētu dzīvot no savu darbu ienākumiem. Es saprotu, ka ja mēs uh, zaudēsim strādājošo atbalstu Eiropas uh, projektam, tad tas nonāks grūtībās. Ferhofstāt kungs. That, uh, we... Es domāju, ka mums ir jāsaka patiesība. Eiropā ļoti daudzi vēlas doties prom no Eiropas. Un man viņiem ir sakāms lūkas. Pirmām kārtām tas pilnīgi noteikti būtu katastrofāli pilnīgi visām tautsēmniecībām Eiropā. Gan ziemeļos, gan dienvidos, ja mēs atgrieztos pie nacionālajām valūtām un atstātu eiro. Un turklāt jums jāuzdod sev jautājums, kas maksās raiķinu tādā gadījumā, lūk, piemēram, par eh, Grieķiju, par Itāliju, par visu šo atgriešanos pie, pie pesetām, pie lirām Itālijā, piemēram, un tā tālāk atkal būs visas šīs devalvācijas, tā kā tas bija pagājušajā gadā. Pa, ie, iepriekš, piemēram, Itālija pa pāris gadiem tika devalvēta valūta un beigu beigās bija tūkstošiem liru, eh, kas gāja zudumā. Un kas par to visu maksās? Vienkārši iedzīvotāji. Protams, viņi būs tie, kas zaudēs savu pirktspēju, zaudēs pensionāri, kuri zaudēs daļu no saviem ieguldījumiem, uzkrājumiem. Tā ir realitāte. Un tāpēc mums ir jāsaka arī vienkāršiem iedzīvotājiem, ka atgriešanās pie nacionālajām valūtām būtu kļūda, un tas ir pret viņu pašu interesēm. Tas nav risinājums. Keller, I... Skā Kellers kundze, jūs vēlties izmantot šīs 30 sekundes. Lūdzu. Izmantošu savu otro iespēju uzdot jautājumu, lai uzdot jautājumu Žanam Klodam Junkaram. Jūs runājat par, jums ir sarunas ar ASV par starptautisko tirniecības nolīgumu. Nu, un tieši šāda saruna rezultātā zūd iedzīvotājiem uzticēšanās Eiropas Savienībai, jo komisijas lēpeni lemj un pieņem kaut kādus tirniecības darījumus, un tāpat laikā iedzīvotāji, pilsoņi iziet ielās, piemēram, Briseles ielās un vēršas pret šo tirniecības nolīgumu. Bet kas notiek? Viņus vienkārši arestē. Tādu Eiropas Savienību es nevēlos. Nē, es nevēlos, lai šādi tiek slēgti tirzniecības darījumi. Tirzniecības nolīgumiem jānāk par labu pilsoņiem un šejienes valstīm, un tieši tāpēc pilsoņu uzticēšanos zaudē. Paldies! Now, see... Šķiet, ka mums jā, nedaudz jāiepauzē, jo redzu, ka ir uh, konors šeit. Kas notiek plašsaziņas līdzekļos? Jā, nu jūs mūsu komandu, nu, tiešām neļaut mums atslāpt nemirkli. Mēs strādājam ik brīdi, ik brīdi. Šobrīd sekojam līdz Twitter ziņām. Te mēs, lūk, parādam jums vizualizēm, cik daudz tvītu ir, lūk, šādu ierakstu veikti. 58 tūkstoši, 58 tūkstoši šodien. Nu, ļaujiet man jums varbūt nolasīt vienu otru, bet pirms to darīsim, paskatīsimies arī uz vārdu skaitu. Tas mums ļaus saprast, piemēram, par ko visvairāk runāts. Lūk, tie akti, aktuālākie vārdi, lūk, šeit parādās. Un jo lielākā, jo vairāk šie vārdi te pieminēt, jūs redzēsiet šeit attiecīgi secībā, tiek, jūs runājat par šīm debatīm, runājat par. Uh, Romānija rezistents, ja runājam par tirniecības nolīgumu. Iepriekšējā raunda laikā ļoti daudz runāja par ekonomiku. Visi kandidāti apsolīja, ka vajadzīgi solīja, ka būs izaugsme, bet vai tā būs ilgspējīga? Kā kandidāti prā, plāno spēcināt, piemēram, Eiropas ārējo drošību? Tādi jautājumi parādās. Tas ir vēl viens nākamais temats, Un temats, kas arī ir aktuāls, ir Eiropas attiecības ar citām valstīm, citiem reģioniem un tām valstīm, kas nav dalība valstis. Šie tvīti turp, turpina ienākt, un mēs tiem sekojam līdzi. Labi, nu tad to arī sāksim un iesim tālāk. Mēs vērojam vardarbību Ukrainā, redzam, ko dara Krievija, redzam, ka ir pilsoņu kara draudi. Ko par to visu domā Eiropas Savienība? Ferkopštāt kungs. Um. Es vakar saņēmu vēstuli no Garīgas Pārova, e, pasaules šahlilmestara. Un tā ir vēstule patiesībā mums visiem. Viņš uzrunā mūs sākot jūs, Verhofstāt kungs, un visi kandidāti uz komisijas priekšsēdētāju matu ko vērta būs Eiropa, ja tā zaudē šajā krīzē? Ja Ukrainā nav drošības, tad Eiropā nav drošības. Putins un citi diktatori eh, pierādīs, kā agresija tiek atalgota. Jums jūs nedrīkstat palaist garām šo pārbaudas iespēju. Domāju, ka gariem, kas parvam ir taisnība, mēs esam pārāk vāji attiecībā pret Krieviju, konkrēti pret Putinu, un mums ir jāpieno nopietnas sankcijas pret Putina tūmā stāvošām personām. Tas ir vienīgās sankcijas, ko viņš sapratīs. Your... Cipras kungs, kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz Ukrainu? Η Ευρώπη δυστυχώς πειραματίζεται ξανά με τα... Eiropa, diemžēl, kārtējo reizi eh, saskars ar augstākā ar instrumentiem, un eh, tā ir milzīga problēma. Eiropā atkal atveras šī rēta, un mēs uzskatām, ka to nevarēs sadziedēt ar draudiem vai sankcijām. Mums ir vajadzīga diplomātija. Galvenokārt ir uh, Uh, jānoraida tas, ka neonacisti atkal gūst plašāku atbalstu kādā valdībā vai uh, kādā Eiropas valstī, un Ukrainā mēs to piedzīvojam. Uh, Mums ir jādod iespēja Ukrainas tautai, kā vienīgajai suverēnējai uh, lēmējai par savu nākotni to arī darīt. Un tas, protams, ir uh, viss jāiekļauj attiecīgos procedurālos ietvaros. ECO ietvaros vajadzētu uzsākt dialogu un uh, strādāt, lai uh, nebūtu militāra iejaukšanās ne no Krievijas, ne no NATO puses, lai mums ir iespēja mieram. Skakeller. Skakeller. All... Jā, ir ļoti skaidrs, ka ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai rastu miermierīgu risinājumu, un tāpēc ir jāveido dialogs, tas ir jāstiprina, bet mums ir arī ļoti skaidri jāparāda, ka mēs nepieņemsim eh, dažas no šīm lietām, ko uh, Putins uh, dara, piemēram, Krīmas uh, okupāciju. Uh, Un sankcijas, eh, kas tika pieņemtas, ir pareizas, bet mums ir jādara arī citas lietas. Mums vajadzētu runāt par ieročiem, kuri joprojām tiek eksportēti uz Krieviju no Eiropas Savienības dalību valstīm. Tas ir nekavējoties jāpārtrauc, jo pretējā gadījumā visas pārējās sankcijas neko nedos. Un vēl Mēs esam ļoti atkarīgi no Krievijas enerģijas jomā, un es varu droši teikt, ka mēs zaļie vienmēr esam iestājušies par lielāku energo neatkarību, un mums ir beidzot tas jāīsteno. Kā mēs to varam panākt? Kā uzlabot mūsu energoefektivitāti? Mums ir jāinvestē savos atjaunīgajos energoresursos. Tas uh, arī padarīs mūsu ekonomiku ilgtspējīgāku. Jean-Claude Juncker kungs. Nu, vai jums arī nešķiet, ka mums ir vajadzīga spēcīgāka Eiropas nostāja? No, Mēs sacījām ne Putinam. Mēs noteicām sankcijas, kas nav pietiekamas. Mums ir jāpastiprina šīs sankcijas pret Krieviju. Un sankcijām ir jāskar pirmkārt finanšu plūsma uz Krieviju. Un finanšu centri. Mēs nevēlamies karot. Eiropa ir maigā varkā. To saka angļu valodā. Mums ir pietiekami daudz militārās varas Eiropā, bet mums ir jāīsteno dialogs ar Krieviju. Mums ir jānorāda Putinam, ka viņa rīcība ir nepieņemama. Paldies, Žankod Junker, Martin Šulc. Mēs diskutējam par karu. Mums vajadzētu būt uh, atklātiem. Ir paties risks, ka Ukrainā varētu izcelties pilsoņkars. Un jūsu uh, jautājums bija, uh, kāda ir Eiropas Savienības loma? Eiropas Savienība nav militāra vara. Un, lai arī ko mēs varētu darīt, lai izvairītos no militāras konfrontācijas, kas nav teorētiski jautājums, kas ir reāls risks, un tāpēc mums jādomā, ko mēs varam darīt, mums ir vajadzīga kombinēta stratēģija. No vienas puses es esmu uh, Uh, gatavs atbalstīt mūsu austrumu dalību valstis, uh, ka, ja nepieciešams, ir jālēmj par skarbām sankcijām un jāīsteno šīs sankcijas. Bet līdz tam mums ir vajadzīga arī no otras puses cita stratēģija, proti Eiropas Savienības uh, uh ārlietu ministri jau centās to sanā, panākt Ženēvas otrajā kārtā, bet mums ir jāpanāk, ka 25. maijā uh, būtu iespējams īstenot prezidenta vēlēšanas, jo jaunais ievēlētais prezidents varētu būt arī sarunu partneris valdībai Krievijā. Paldies! Nu, labi, tad pāriesim pie nākamās tēmas. Atsevišķās dalību valstīs ir, nu, arī vēlme, piemēram, iegūt autonomiju, neatkarību, kā Skotijā, Katalonijā un tā tālāk. Vai tiešām tas tad tā būtu, ja šīs valsts iegūtu neatkarību, vai tās automāts kļūtu par ēs e loceklēm. Mans uzskats, un te mēs runājam, es pats esmu no Bars, tikko ierados no Barcelonas, biju tur vakar, es domāju, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu iesaistīties šajos jautājumos. Tas ir Spānijas un Katalānijas jautājums. Un pilnīgi noteikti nedrīkstam kaut kā negatīvi tajā visā iejaukties, kā to redzējām darām Barozo kungu vai citus, piemēram, tautas partijas pārstāvjus pēdējās nedēļās. Ļausim viņiem pašiem par to ņemt, spāņiem un katalāņiem Tas nav jautājums, kas jāatņem Eiropas Savienībai. Tā nedrīkst šeit iejaukties. Un es turklāt domāju, ka, protams, mums ir jāņem vērā galvenokārt tas, kas iedzīvotājiem sakāms, bet mēs nevaram Eiropas Savienību veidot, eh, neklausoties iedzīvotāju balsīs ne jau šādu svarīgu jautājumu gadījumā, un jebkurā gadījumā mums ir jāspēlē pozitīva loma dialogā starp Spāniju un Katalāniju, nevis negatīva loma, kā to tiešām redzējām uh, Barozo kunga rīcības kontekstā pagājušās nedēļās. Aleksis. Paldies, Aleksis Sipras. Kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā? Eiropas Krieso partija respektē tautu pašnoteikšanās tiesības bet mēs uzskatām, ka nacionālismi, konfrontācijas starp tautām nekad nedod pozitīvu rezultātu. Mums nevajadzētu veicināt grobežu grozīšanu Eiropā, bet ir jārespektē tautu tiesības un tajā pašā laikā starptautiskās tiesības. Mēs uzskatām, ka Katalonijas vai Skotijas gadījumā varētu runāt par pastiprinātu autonomiju kādas federālas apvienības ietvaros. Piemēram, tas ir mazliet līdzīgi Ukrainā notiekošajam. Ukraina varētu būt Eh, tilts starp eh, Krieviju un Eiropu un nevis eh, šķelšanās lauks. Mēs varētu ļaut Ukrainai izvērēties federāli iespēju. Paldies, kā Keller kundze. Es uzskatu, ka e, cilvēku tiesības lemt par savu nākotni ir ļoti svarīgas, tāpēc es uzskatu, ka arī Skotijas un Katalonijas iedzīvotājiem būtu jābūt tiesībām lemt par savu nākotni un par savas valsts nākotni. Un ja es būtu komisijas priekšsādātāji, es tiešām atbalstītu uh, ja nu gadījumā šie cilvēki izlēmtu par neatkarību, tad es eh, sveiktu šīs eh, valsts Eiropas Savienībā. There... Tātad. Tāda tehniska detaļa. Labi, Žansklauds Junkars, lūdzu. Es domāju, ka Būtu prātīgi no mūsu puses neiesaistīt šajās debatēs. Tas ir Spānijas un apvienotās karalistes kompetencē. Es atbalstu principu, ka katru reizi ir jārespektē valstu konstitūcijas. Par visu pārējo mums būtu jāpaklusē. But... Mārtiņš Šulc, jeb jūs vēlējāties rēģēt uz šo izteikumu? Mēs neesam federāla valsts, Eiropas Savienība nav federāla valsts, mēs esam suverānu valstu savienību un nav nekāda plāna mums kā rīkoties, jo katra valsts lēma balstoties uz savu konstitūciju, varbūt atšķirīgi, kā jau Kellers kundze minēja. Tad um, būs referendums Skotijā uh, rudenī, citās valstīs nav tas paredzēts, bet eh, tāpēc Eiropas Savienība nevar atbildēt uz šiem jautājumiem vienotā veidā. Piemēram, ja Skotija nobalsos par neatkarību un kļūs par suverēnu valsti, tad mums būs jāizmanto procedūra, kā iestāties Eiropas Savienībā, bet citās valstīs tas ir pilnīgi atšķirīgi. Piemēram, kas eh, Eh, notiks Lielbritānijā ar Skotijas referendumu, jāraugās, kas tur notiks, bet tas neietekmēs citas valsts, jo mums nav nekāda tāda plāna, bet mums ir jārespektē valsts un to konstitūciju. Liels paldies! Pāriesim līdz ar to pie pavisam citas tēmas. Šodien Itālijā redzējām ļoti drūmas ainas par to, kas noticis pie Lampedūzas krastiem. Un tāpēc gribu jums uzdot, eh, kā Eiropas komisijas priekšsādātājiem at kandidātiem, šādu jautājumu, vai jūs esat domājuši par imigrāciju? Un vai domājat, ka tas būtu jautājums, kas jārisina dalību valstīm, jo tomēr Eiropas Savienībā? Nē, Dalībvalstīm nē. Dalībvalstis jau šobrīd ir par to atbildīgas, protams, bet mums ir vajadzīga kopīga imigrācijas politika, bet ne tāda, kā tā ir šobrīd. Mums ir vajadzīga juridiska, legāla, ekonomiska migrācijas politika un migrācija. Austrālijai tāda ir, piemēram, Kanādai šāda politika ir ASV tieši tāpat. Bet mums šādas politikas nav, un tā visa rezultātā, protams, arvien vairāk ir nelegālo migrantu, tāpēc, ka mums nav legālas migrācijas politikas. Un nav, vēl viens sekas tam ir tādas, ka ar vien vairāk tirdzniecība ar cilvēkiem, cilvēku kontrabanda, un tāpēc mums ir vajadzīga kopēja politika augstākajā līmenī. Mums ir jādomā par bēgļiem, par patvērumu politiku. Nedrīkstam šeit organizēt kaut kādu sacenšanos starp dalību valstīm. Nē, viena vienota sistēma, godīga sistēma, godīga vienošanās starp dažādām dalību valstīm. Paskatīsimies, kas notiek Sīrijā šobrīd, ko mēs esam darījuši bēgļu labā, to bēgļu labā, kas ierodas no Sīrijas. Viņi dodas uz Turciju, uz Jordāniju, un tikai pāris tūkstoši ir tikuši ielaisti ieviest Eiropā. Un, manuprāt, tas ir skandalozi, ja mēs skatāmies uz šīm traģēdijas apmēriem Sīrijā. Aleksis Cipras. Vispirms, uzskatu, ka ir lo, strateģiski risināt imigrācijas problēmu brīdī, kad Eiropas Savienība finansē vai piedalās operācijās Lībijā vai citos planētas reģionos. Tur tiek veidoti mm, e, imigrācijas perēkļi un nav citas perspektīvas viņiem, kā doties uz rietumiem, uz Eiropu, lai meklētu labāku dzīvi un labāku nākotni. Bet risinājums nevar būt at, uh, represija politika. Tas nav pieļaujami. Mums pārveidot vidusjūru par kapsētu, tas ir pret mūsu cilvēciskajām vērtībām. Uh, ir jādomā par patiesu patvērumu politiku, ir jāpiešķir finansējumu tiem, kuri uzņem šos bēgļus, bet ir arī taisnīgi jāsadala atbildība konkrēti, e, kā Eiropas valstis uzņem šīs personas, jo Eiropa nozīmē solidaritāti. Paldies! Skā Kēlers kundze! Ko mēs redzam Eiropā, tas vienkārši nav pieņemams. Mēs pieļaujam, ka cilvēki iet bojā vidusjūrā, un tad, kad eh, Itālija īsteno ļoti labu projektu, kā piemēram Mare Nostrum, Uh, izglābjot uh, migrantus šajās mazajās laivās, uh, tad ierodas Frontex un saka, tas ir migrācijas risks, jo tas piesaistīs jaunus imigrantus. Un tā ir Eiropas aģentūra, un tas ir tiešām nepieņemam, ka viņi tā rīkojas. Es gribu, lai komisija saka skarbas vārdus par šo. Uh, uh, lietām. Mums ir vajadzīga arī legālā migrācija, drošus veidus, kā patvaru meklētājiem un ieceļotājiem ierasties Eiropā, jo, piemēram, cilvēki, kas ierodas no Sīrijas un no citām uh, krīzes skartām valstīm, viņiem ir vajadzīga šāda droša ierašanās Eiropā. Mums ir vajadzīga arī legāla veida, kā ieceļotājiem ierasties Eiropā. Uh, bet neviena dalībvalsts pat nav piekritus runāt par legālo migrāciju. Kas notiek nacionālajās valdībās? Vai tad neviens neredz, kas notiek Eiropas Savienībā? Mēs, kā Eiropas Savienība, esam saņēmuši Nobel mieru prēmiju. Mums vajadzētu padomāt par šo politiku. Žanklod Junker. Žanklod Junker kungs, jums. Mums ir jāsakārto imigrācijas jautājumi. Mēs nevaram turpināt strādāt pa vecam. Legālā imigrācija tomēr nemazinās nelegālo imigrāciju, un tāpēc šajā sakarā ir jārīkojas izlēmīgāk. Es vēlos, lai Eiropas Savienības valstis pārtrauc samazināt uh, budžetu attīstības palīdzībai. Nevar pieņemt to, ka trūcīgas Āfrikas, Āzijas tautas, ka tā, to pārstāvjiem ir jāsēžas laivās, jārod nāve vidusjūrā. Es uzskatu, ka mums ir jāsniedz palīdī, palīdzība attīstības budžetam šajās valstīs. Mārtiņš Šulcs, Mārtiņš Šulcs, jūsu kārta. Pirmkārt, eh, man ir liels prieks, ka Žans Klods Junkers saka, ka mums ir vajadzīga legālā imigrācijas sistēma. Jā, es tad, kad to teicu, tad viņa eh, vācu draugi man uzbruka, un tagad man ir jauns eh, atbalstītājs, kolēģis. Uh, legāla imigrācijas sistēma ir tāda lieta, kas ir visiem reģioniem pasaulē, kur ir imigrācija ASV, Kanādai, Jaunzēlandai, tikai Eiropā tādas nav. Mums ir vajadzīga šāda imigrācijas sistēma, mums ir Eh, vajadzīga arī sistēma, kā eh, uz eh, īsu laiku aizsargāt patvērumu meklētājus, kuriem ir vajadzīga aizsardzība, un mums ir vajadzīga arī aizsardzības sistēma politiskajiem bēgļiem, un tā ir tāda trīs pakāpju pieeja. Gejs Ferhofstads teica, ka mums šeit ir vajadzīga Eiropas pieeja, mēs to nedrīkstam atstāt dalību valstu rokās, bet tas ir dalību valstu rokās, un tāpēc mana komisija prasīs no dalību valstīm to Uh, ievērot to atbildību. Uh, tā ir jāuzņemas dalību valstīm. Lielas paldies, paldies par šīm nostājām. Un tātad. Es gribu redzēt, kas notiek tur laukā. Kas notiek sociālajos plašsaziņas līdzekļos? Domāju, ka ļoti daudz šobrīd mēģina ar mums sazināties. Lūk, Konor, jā, tiešām ļoti aktīvi darbība plašsaziņas līdzekļos. Mūsu komanda joprojām čakli darbojas. Šobrīd tra translējam šos notikumus piecās valstīs - Spānijā, citur. Un lūk, redzēsiet, kādas valodas tiek izmantotas visvairāk uz ekrāna. Angļu valodā, protams, tiek runāts visvairāk un tvītots visvairāk. Tas ir vispopulārāk šobrīd. Pēc tam ir franču valoda. Un tad redzam, ka vairāk kā desmit tūkstoši individuāli lietotāji sazinās arī par, runājot par katru no šiem sarunu raudiem. Nu, lūk, redzam atkal šos vārdus, par ko tiek, kas tiek pieminēti tvītos visvairāk. Jā, man ļoti interesē izskanēja šie vārdi. Tiešām interesanti, ka tieši, tie, redzēt tieši kas visvairāk interesē mm, sociālo plašiņas li, tīklu lietotājs. Bet, nu, lūk, pāriesim pie nākamā saruna raunda. Redzēsim, kas tālāk notiek ar Eiropu. Lūk, nākamais jautājuma rauns. Pirmā atbildēs kā Keller, un jautājums ir šāds. Kāda ir jūsu personīgie uzskati par reliģiskiem simboliem Eiropas Savienībā, vai, piemēram, krucifiksi būtu jākarina uz sienām sabiedriskās ēkās, tātad reliģiskie simboli Eiropā. Paldies! Nu jā, jūs jau, jau faktiski izmantojat manas uzstāšanās pirmās sekundes, bet es domāju, ka reliģiskie simboli nav nekas tāds, kas būtu jāregulē Eiropas Savienības līmenī. Es domāju, ka tā ir personas brīvība, katra personas brīvība, kas ir jāaizsargā. Jādara tas arī attiecībā uz valsts iestādēm, sabiedriskajām vietām un uh, ir jāļauj, piemēram, cilvēkiem, kas, piemēram, vēlas eh, staigāt lakatos, eh, to arī darīt. Tas nav kaut kas tāds tiešām, kas būtu jāreglē Eiropas Savienības līmenī, jo es domāju, ka tas lielā mērā saistīts arī ar vietējo kontekstu, ar vietējo situāciju dalībvalstī. Es domāju, ka ļoti svarīgi, lai cilvēki spētu paust savu reliģisko pārliecību un uzskatus. Un, eh, protams, tik tālu, kamēr tas neaizskar citu cilvēku tiesības un brīvību. Ferhofstāt kungs, ko jūs par to domājat? Es atbalstu Eiropas Savienības pret diskriminācijas likumus eh, jebkuros veidos. Nu, tāpēc, nu, ja ir tādas reliģiskās vērtības, kas ir tik svarīgas, tad ir kaut kādas tādas lietas, kas ir, nu, iet pāri subsidiaritātei. Un, ja runājam par reliģisko brīvību, par katras personas brīvību, tas iet pāri subsidiaritātes principam. Var, varam run, runāt ar runā viens par otru. Es runāju par virkni citiem ētiskiem jautājumiem. Spānijā runājām par daudz ko no šiem jautājumiem, piemēram, abortu jautājumus un tā tālāk. Es domāju, ka mums ir vajadzīga vienāda attieksme eh, visā Eiropā, un tam pamatam ir jābūt preddiskriminācijas likumam. Ja mēs to nedaram, tad mēs varam darīt to tā, kā te dara, piemēram, Orbāns. E, Ungārijā nē, viņš tik katru brīdi tikai atkal maina konstitūciju, kā kaut kas nepatīk. Reality. Un realitāte ir tāda, ka atsevišķas minoritātes netiek aizsargāts. Realtāte ir tāda, ka atsevišķas reliģijas nevar tikt piekops un izmantots Ungarijā. Un tāpēc es domāju, ka Eiropas pieeja šajā jautājumā ir svarīga. Piešķir jums 5 minūtes vairāk, 5 sekundes vairāk, tāpēc, ka citi jūs tur pārtrauc. Junkarkungs. Es domāju, ka Eiropas eh, antidiskriminācijas likumdošana ir spēkā, ir pamatprincipi, ir jārespektē esošā likumdošana, un es te domāju, ka Eiropai būtu jāiejaucās tajā, kā pauž sevi reliģijas filozofijas attiecībā uz dzīvi. Mums ir savi noteiktie principi, bet mēs neiejaucamies vietējās, reģionālās, nacionālās tradīcijās. Eiropā ir pietiekami daudz darāmā, lai tā neiejauktos šāda veida debatēs. Mums ir savi noteiktie principi, bet attiecībā uz praktiskajām modalitātēm mēs atstāsim to dalību valstiņā, kamēr netiek pārkāpt pamatprincipi. Αλέξης Τσίπρας, kas jums sakāms? Κάθε πολίτης που ζει σε μια χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Es dzīvoju Eiropas Savienības dalībvalstī un uzskatu, ka katras valsts konstitucionālie likumi ir jārespektē. Tāpat arī katrai valstī ir jārespektē ikviena pilsoņa tradīcijas. Ir jārespektē visu pilsoņu tradīcijas, kas dzīvo Eiropas Savienībā un jādod iespēja viņiem ticēt tam dievam, ko viņi ir izvēlējušies, un iespēja īstenot šo ticību. Pieņemt likumus šajā ziņā ir anahronisms, ir jāizvairās no konfrontācijas reliģijas sakarā. Tāpat arī runājot par konservatīvismu, ko mēs vērojam Spānijā, kur tiek pieņemti likumi, kas mūs uh, aizved uz franko laikiem Spānijā, šādas, pret šādām parādībām ir jācīnās Eiropas līmenī. Martin Šulc. Es domāju, ka jūsu jautājums bija par simboliem vairāk un eh, ņemot vērā īpašos noteikums dalību valstīs, mums tie ir jāievēro. Un eh, katra brīvība izrādīt savu ticību, savu reliģiju, piemēram, eh, ebreju simboli un musulmaņu simboli, viņi var izrādīt savu ticību, un neticīgi arī var izrādīt savu ticību, bet uh, publiskām vietām ir jābūt neitrālām, jo publiskā vietā katram ir jāspēj atrast savu vietu, un tāpēc tam ir jābūt neitrālam. Un uh, nediskriminācija arī ir jāievēro. Tātad privāti katrs var rādīt uh, savu ticību, savu reliģiju, bet uh, publiskajā sabiedriskajā vidē mēs nevaram to pieļaut, un Eiropas Savienībā ir uh, risks, ka varētu būt tāda ļoti konservatīva kāpšanās atpakaļ, un pret to noteikti ir jācīnās. Lielas paldies, paldies par šīm atbildēm, ikvienam no jums. Nu, ļaujiet man atgriezties pie pagājušajām vēlēšanām. Ja skatos uz datiem, tad redzam, ka Eiropā tikai 43% iedzīvotāji piedalījās vēlēšanās. Kas pie tā vainīgs? Kas vainīgs pie tā, ka sabiedrībai nerūp, kas notiek ar Eiropas parlamentu? Vai tā ir mūsu problēma, jūsu problēma? Ko darīt? Skā Kellerskundze. Es nedomāju, ka cilvēkiem nerūp, kas notiek Eiropā. Es domāju, ka viņiem ļoti tas rūp, bet uh, acīm redzot, ir šāda ļoti izplatīta uh, noskaņa, ka viņa neko nevar ietekmēt, piedaloties vēlēšanās, un tā ir tā problēma, ir neusticība tādām institūcijām kā Eiropas parlaments. Un te mums tiešām ir kaut kas jādara, mums ir skaidri jāparāda, ka mēs varam izmainīt lietas Eiropas Savienībā, ka mums ir idejas, un mēs zaļie esam piedāvājuši, ko vēlamies darīt ekonomikas labā, jauniešu labā, kā vēlamies stiprināt demokrātiju, vairāk uzklausīt pilsoņus, un mums ir jāstiprina šī Eiropas demokrātija un es eh, ar to nedomāju tikai piesaistīt cilvēkus eh, vēlēšanām. Mums visu laiku ir jāklausās eh, cilvēku teikt, ja ne tikai reizi piecos gados, bet mums ir jārunā arī par konkrētām tēmām. Katru dienu ir jārunā par to, kas šajā vai tajā jomā ir labākais risinājums Eiropai. Un šajā tematu līmenī, es domāju, cilvēki būs ļoti interesēti šajās diskusijās. Un es gribētu aicināt 25. maijā izvēlēties Eiropas virzību. Rofstad. Paldies, laiks pāriet tālāk pie Perkovštāt kungu, lūdzu. Mums ir vajadzīgi politiķi, kas aizstāv Eiropu. Līdz šim mums ir bijuši tādi uh, E, nu, kas aizstāv Eiropu ar miera argumentiem, bet mums ir vajadzīgi citi argumenti jaunajai paudzei. Tāda argumenta, kas runā par jaunām darba vietām, par jaunu ekonomiku un Eiropas līmenī, mēs turklāt varam nodrošināt aizsardzību arī vērtībām tādā līmenī, kāds nav iespējams nacionālā līmenī. Nu, piemēram, piemēram, pilsoniskās brīvības un privātā dzīve, pēc visiem šiem Snowden skandāliem un datu aizsardzības skandāliem Eiropas Savienības ziņā būtu aizsargāt privātos datus, personas datus, it īpaši attiecībā uz jauniešiem. Eh, than... Un vēl vairāk Eiropas eh, kopiena tiesa pieņem jaunu lēmumu attiecībā uz Google un šķiet tāpēc ejam pareizajā virzienā, jo mēs pateicām, ka lūk, ir dati jāspēj izdzēst no sistēmas, ir jāspēj nodrošināt šis privātums. Un ja mēs šīs problēmas atrisināsim, tad, piemēram, arī jaunieši un iedzīvotāji kopumā atgriezīsies pie šīs idejas par Eiropas Savienības. Paldies, tālāk, Žans Klots Junkers. Mums ir jābeidz runāt par Eiropu kā iepriekš. Ļoti bieži nacionālās valdības um, atsakās no atbildības pār Eiropu. Eiropas komisija ir atbildīga par visu, it kā dalība valstis un nacionālajie parlamenti vispār nepastāvētu. Domāju, ka mums ir jāskaidro tas, ka Eiropa kļūst vājāka. E demogrāfiski mēs būsim tikai 4% no desmitiem miljardu iedzīvotājus planētas nākošā gadsimta sākumā. Mums ir jāsaka Eiropiešiem, ka mums ir vajadzīga Eiropa. Ja mums tādas nebūtu un eiro nebūtu šodien, tad visas Eiropas valstis būtu monetārā karā Vācija pret Franciju, Francija pret Spāniju un pēc Ukrainas notikumiem Eiropa nonāktu monetārā karā. Eiropa pasargā Eiropu un Eiropiešus. Paldies, Aleksis Sipras. Το μεγαλύτερο έλλειμμα σήμερα στην Ευρώπη είναι... Viss lielākais deficīts Eiropā šobrīd ir demokrātijas deficīts. Un e, iedzīvotāji atturas tāpēc, ka viņi netic, ka viņu balss un balsojums kaut kādā veidā varēs ietekmēt e, rītdienas Eiropu. Un Eiropas parlaments zaudēja aizvien vairāk kompetenču. Eh, s, eh, virs, eh, samiti kļūst par 28 valdību tikšanos, kur tiek īstenotas Merkeles gribas. Kas notika Kanu samitā ar, kad piedalījās Barozu, vai jūs piedalījāties uh, diskusijās, lai nomainītu valdību Grieķijā, lai varētu turpināt stingrās taupības pasākumus. Kāpēc jums vajadzēja e, noteikt valstīm, kāda tipa referenduma jāorganizē? Jūs sacījāt, ka respektējat konstitūcijas, kas skaidri definē šāda veida referendumus. Es šeit runāju par Grieķiju. Patiņšulps, kura vaina tā ir? Uh, Jūsu jautājums bija, kāds ir iemesls šai zemajai vēlēšana aktivitātei. Manuprāt, iepriekšējās uh, Eiropas parlamenta vēlēšanas bija garlaicīgas, nebija nekādu konfrontāciju. Un uh, tās tika ļauprātīgi izmantotas no uh, dalībvalstu valdību puses savām vēlēšanām. Un tagad ir pavisam citādi. Jūs redzat arī šeit, ka mēs uh, izvēlamies eh, demokrātiskāku rīcības veidu, lielāku caurskatāmību, un tas ir solis uz priekšu. Un ir vēl viens elements, ir 27 miljoni bezdarbnieku Eiropā. Mēs jau eh, diskutējām par 6 miljoniem jauniešu bezdarbnieku. Mēs, mums ir eh, visaugstākā izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu maksātājiem jāmaksā par spekulantiem. Tātad cilvēki gaida nevis vairāk Eiropas, bet viņi grib citādu Eiropu. Un ja mēs diskutējam par konkrētiem priekšlikumiem, kā mainīt Eiropu, kā padarīt to taisnīgāku, tad uh, esmu pārliecināts, ka atgūsim vēlētāju uzticību un ka būs lielāka aktivitāte. Paldies! Let's, let's speak about corruption. Nu, parunāsim par korupciju. Cik tālu jūsuprāt Eiropas Savienība ies, lai cīnītos pret korupciju? Un otrām kārtām, Vai jūs domājat, ka tie lobbyisti, kas staigā Briselē pa koridoriem, ir daļa no šīs problēmas zināmā mērā? Kā Keller? Jā, pilnīgi noteikti viņi ir liela daļa problēmas. Manuprāt, mums ir pārāk daudz lobbyistu, kas staigā pa šiem uh, gaiteņiem, ne tikai parlamentā, bet arī komisijā. Viņi ir ļoti augstu apmaksāti uh, un miljoniem tiek tērēts uh, lobēšanai. Un, uh, Mums vairāk jāuzklausa pilsoņu teiktais, tie ir īstie lēmēji Eiropas Savienībā, bet viņi netiek uzklausīti. Tie ir lobbyisti, kas tiek šeit iekšā un kas tiek uzklausīti. Viņi uh, ietekmē uh, lēmumu pieņēmējus, arī mūs un uh, arī komisārus, un tiešām ir satriecoši redzēt, ka tiek uh, iesniegti uh, grozījumi un pat ir uh, aizmirst nodzēst, nodzēst, kas viņus ir rakstījis, un varam redzēt, ka tie ir lobisti, kas tos ir sastādījuši. Un līdzīgi korupcijai lobisms, lobēšana nav īstais veids, kā veidot Eiropas politiku. Mums jāuzklājas vairāk cilvēku. Giverhofstad. Jā. Jūs nevarat aizliegt lobēšanu. Problēma ir tāda, ka laiku pa laikam, tā kā to esam arī piedzīvojuši pēdējo gadu laikā, arī šīs komisijas laikā pastāv arī korupcija, kas izriet no lobbyisma. Tā ir tā problēma. Un tādos gadījumos, protams, mums ir jācīnās pret korupciju, ir jāveido jauni noteikumi. Mēs jau esam izstrādājuši iepriekšējā parlamenta sasaukuma laikā spēcīgākus noteikumus, lai cīnītos spēcīgāk pret korupciju lobby, lobbyistu kontekstā ir jāredz, kas tieši ko pārstāv, kas pārstāv kuru nozaru, kas, un nu, kāda ir darba ētika tajā brīdī, kad viņi ierodas parlamentā. Bet papildus lobbyismam un korupcijai, es domāju, ka galvenā problēma šobrīd, ehm, kā Kēlē runā par komisiju, komisija ir tā, ka trūkst līderības trūkst neatkarības no nāciju valstīm, nu īpaši no Parīzes un Berlīnas. Pašreiz komisijas pārstāvi vienmēr zvana Berlīnai, Parīzei, un tad, protams, viņiem e, ir atšķirīgi viedokļi, bet viņi vispirms zvana pirms rīkojas. Manuprāt, tā ir galvenā problēma. Mums trūkst līderības, un nedrīkstam būt šeit tādu kā valstu sekretāri. Paldies! Pāriesim pie Žanklauda Junkera, bet gribu jums atgādināt, ka jums joprojām ir iespēja izmantot arī 30 sekundžu uzstāšanos, Žanklod Junker. Pilnīgi skaidrs, ka labāk ir jānosaka lobētāju aktivitātes. Pilnīgi skaidrs, ka mums ir jācīnās ar visiem līdzekļiem pret korupciju gan mūsu valstīs, gan Eiropas līmenī. Bet jūs nevarat aizliegt interešu grupām pārstāvēt savas intereses. Bet laik viens deputāts un komisārs publicētu sarakstu ar, lai at, to priekšā, e, kas viņu ir e, ievēlējuši, lai viņi pārveidojas par demokrātijas lobbyistiem. Un nedrīkst paļauties e, lobbyistu un populistu ietekmei. Balsojiet, ja jūs vēlaties nu, cīnīties pret lobbyistiem. Jā, tas bija ļoti skaidri, ļoti skaidri. Αλέξης Σύπρος. Φαινόμενο της διαφθοράς είναι δομικό. Šīs korupcijas fenomens ir vērojams visā Eiropā, it īpaši Eiropas dienvidos, un cīņa pret korupciju uh, nav tikai dalībvalstu kompetencē. Uh, tas ir arī Eiropas jaut Savienības jautājums kopumā. Mūsuprāt, vajadzētu veidot efektīvu Eiropas likumdošanu, lai nodrošinātu atklātumu un cīnītos pret korupciju. Tāpat vajadzētu veidot efektīvu likumdošanu cīņai pret e, nodokļu nenomaksāšanu, pret offshore sabiedrībām, kas arī ir parādības, kas ir saistāmas ar korupciju un finanšu noziegumiem. Šim nolūkam ir nepieciešama politiskā eh, griba gan no valstu valdību, gan no Eiropas Savienības puses, jo aiz tā visa slēpjas lielu interešu konfliktu, piemēram, kā Itālijā, kur tiesu var mēģina cīnīties pret mafiju un tās saiknēm ar politisko varu. Paldies pāriem pie Martina Šulca. Korupcija ir Eiropas fenomens, un par to ir jācīnās, un tas ir skaidrs, ka komisija un Eiropas parlaments ir korupcijas un lobbyistu mērķis, bet mums ir vajadzīgi kopīgi mērķi ne tikai Eiropas, bet arī nacionālā līmenī. Mums bija uh, parlamentā šī te lieta, ka tika maksāts par uh, um, apmaksātiem grozījumiem, tātad un uh, viens uh, jau ir uh, sodīts vienā valstī. Uh, ar uh, četriem gadiem cietumsodu, bet citā valstī cits cilvēks vēl pat nav uh, stājies tiesas priekšā. Tātad eh, redzam, ka komisija, nav, ko, korupcija nav atkarīga par eh, Barozo zvanu Merkelē, bet tas ir atkarīgs no eh, dalībvalstu spējas ar mums sadarboties. Un es domāju, ka komisijai vajadzētu padomāt Tas taču ir mūsu uh, stratēģijas ietvaros, uh, kā mēs pieņemam likumdošanas aktus. Mēs jau ļoti agri uh, ziņojam par to, ko mēs vēlamies darīt. Visa stratēģija ir zinām lobbystiem, uh, un tāpēc ir jābūt caurskatāmam lobbystu reģistram. Uh, diemžēl runātājs tiek pārtraukts. Tas mums ir jādara kā komisijai. Skā Kellers kundze, jūs vēlaties izmantot savus 30 sekundes. Jā, tāpēc, kā Gejs Fērskovs tāds uh, pieminēja, uh, to, ko mēs darījām Eiropas parlamentā, lai uh, cīnītos pret šo korupciju. Uh, jā, ir lobbyistu reģistrs, bet tas ir brīvprātīgs. Mums ir arī jācīnās pret interešu konfliktiem. Mums ir jāveido Eiropas parlamentā reģistrs par papildu ienākumiem, kas ir Eiropas parlamenta deputātiem. Uh, tur uh, jums arī šis tas būtu deklarējums, Ferhafstad kungs. Mums ir jābūt ļoti caurskatāmiem savā rīcībā, savā lēmumu pieņemšanā, jebkādā izpratnē. Un Šulca kungs, uh, jūs uh, neļāvāt Transparency International, tātad runātāji tiek pārtraukti. Jūs laiks ir beidzies. Jā, tagad jūs vēlat izmantot savas 30 sekundes. Maybe, uh, Skā Kellers no... Nu, varbūt Skā Kellers kundze to nedara, bet es uzskatu, ka ka pārskatāmība ir vajadzīga arī Eiropas parlamentā, tas ietilpst mandātā, tas ir tieši tas esmu vienmēr bijis ļoti atklāts, uzskatu arī, ka visiem žurnālistiem pilnīgi noteikti ir tiesības ieskatīties tajā, ko es daru, kas ir mani mandāti un tā tālāk. Es darbojos atklāti, pārskatām šajā parlamentā, un es ceru, ka jūs darījāt tāpat. Okay. To... Labi, vai pāriesim tālāk pie citas tēmas? Lieliski! Nē, šķiet, šeit ir neliela problēma. Mēs likām jūs priekšā kā oficiālos amatu kandidātus, bet ir tik daudz cilvēku tur ārā, kas domā, ka varbūt neviens no jums nekļūst par Eiropas komisijas priekšsādātāju amatu eh, ieņēmējiem. Kā Kellerskans, ko jūs viņiem teiktu? Man šķiet, ka ir liela iespējamība, ka viens no mums būs komisijas priekšsādātājs, un manuprāt, tam tā būtu jābūt. Jo Uh, ja pilsoņi var ievēlēt savu komisijas priekšsādātāju, tas būtu milzīgs lēciens priekš Eiropas demokrātijā, un tas ir uh, Lisbons līgumā. Un ja dalībvalstis uh, uzdrošinātos uh, izvēlēties kādu citu, uh, tad viņi pārkāptu Lisbons līgumu, jo uh, Tas ir ļoti skaidri noteikts līgumā, un es uzskatu, ka dalību valstīm būtu jāņem vērā pilsoņu teiktais, uh, un uh, tad viņi nevarēs sūdzēties par to, ko viņi ir ievēlējuši. Um, mēs vēlējāmies tieši šīs vēlēšanas padarīt demokrātiskākas, eiropeiskākas, un tas ir tas rezultāts, un tagad uh, dalību valstīm ir jārespektē Eiropas likums. Ferkovštāt kungs. Kas jums sakāms šai saistībā? Well, Nu, es domāju, ka būtu vienkārši neiedomājami, ka mēs tagad varētu, nu, šeit pieņemt vēl kādu ārpus mums pieciem. Nu, tā ir tāda pirmā vienošanās mūsu starpā šeit vienotība. But, no, seriously. Bet, nu, ja nopietni, tad, protams, faktiski tagad varam runāt tikai par vienu no mums. Ja Jo, un mēs nevaram aizvērt durvis demokrātijai parlamentam, mēs nevaram spēlēt tādu kaut kādu iekšēju spēlī tik pa pieciem gadiem. Nē. Un tad dalībvalsts lūk atkal sanāk aizslēgtām durvīm un kaut ko nolem. Nē, tas vairs nav atļauts. Nebūs nekāds slepens cits kandidāts. Nē, esam vienojušies Eiropas līmenī politiskajās partijās, kur tika teikts, ka, lūk, kandidātam ir jāizveido vairākums, jāsavāc vairākums. Nebūs uh, vinnētājs tas, kurš ir no lielākās partijas. Nē. Bet ir konkrēti noteikumi, parlamentārās demokrātijas noteikumi par to, kā tas notiks. Labākie vēlēšana rezultāti būs tie, kas tad arī uzvarēs. Bet nekāda slepena kandidāta no malas šeit nebūs vairs. Les, les 28 premiers ministres et les 28 gouvernements. 28 premjerministri un valdības ir parakstījuši Lisabonas līgumu, parlaments to ir ratificējis un līgums paredz, ka pēc eh, vēlēšana rezultātiem ir jāievēro šī procedūra, un ja mēs šo procedūru noraidītu, tas būtu demokrātijas noraidījums. Ja 19. gadā netiks ievēroti e, šie noteikumi, tad neviens mums neticēs. Es gribētu, lai pilsoņu balsis e, tiktu ņemtas vērā Eiropā un būtu ar svārtu. Paldies, Paldies Junkerkungs! Αλέξης Σύπρος. βήμα προς την εκδημοκρατικοποίηση. Ja mēs vēlamies demokratizēt Eiropu, tad e, ir jārīkojas šādā veidā. Tas ir pozitīvs solis, taču pēc tam nav jābrīnās, ja pilsoņi mums uzgriež muguru, kļūst par eiroskeptiķiem, atturs no dalības vēlēšanās. Uh, Man nepārsteidz, kā citi skaidri saka, ka varbūt nākošais priekšsēdētājs nebūs no mūsu vidas, un mēs esam pilnīgi nevajadzīgi sanākuši kopā. Ja mēs vēlamies vai pieļaujam, ka politiķi sašļie Eiropu, tas pierāda, ka mums nav demokrātijas. Gribu uzdot jautājumu citiem kandidātiem gribētu jautāt, kas eh, notiek Junkerkungs eh, paralēli samitiem. Jūs neatbildējat, bet ir viens eh, jautājums, vai Eiropa virzīsies uz priekšu, vai arī vienotas Eiropas redzējums pazudīs mums visiem. Mārtiņš Šulcs, mums vajadzīga arī jūs nostāja. Interesants jautājums. Un katru dienu man 20 reizes ir jāatbild uz šo jautājumu. Jā, nu labi. Uh, es domāju, ka valsts un valdību vadītāji var darīt, ko tie vēlas aizslēgtām durvīm, bet uh, tas taču ir beidzies šī praksa, ka aizslēgtām durvīm tiek izvēlēts komisijas priekšsēdētājs. Viens no mums, no šiem kandidātiem būs komisijas priekšsēdētājs, un ja viņi tiešām uzdrošinātos kādu citu uh, izvirzīt, tad viņi nesaņemtu Eiropas parlamenta atbalstu, jo neviens Eiropas parlamentā par šādu versiju nebalso. And, uh... Interesting... Bet ir viena interesanta lieta, viens interesants elements šeit. Neviens valsts vai valdības vadītājs nav paudis šādu viedokli līdz šiem briedim. Tikai Angela Merkel teica, ka tas nenotiks automātiski. Jā, arī Vācijā nav automātisma, ka viņa vienmēr būs kanclere. Viņai bija jāizveido koalīcija. Tas konstitūcijā nebija noteikts, ka viņa būs kanclere. Jā, es neizmantoju jokeri, Džokeri, jā, es izmantošu šīs 5 sekundes, lai pateiktu jums, ka Eiropas komisijas eh, nākamais eh, priekšsādātājs ir eh, šeit jūs priekšā un jūs ar viņu runājat. Wow. Oh. Nu, es domāju, ka šādā gadījumā visi gribēs izmantot 30 sekundes. Nē, nē, saka Ferhofstad kungs, nē. Pilsoņi izmantos savas sekundes. Jā, labi, pāriesim pie nākamā jautājuma. Pēdējais jautājums Jums būs katram 30 sekundes, jo mēs tiešām tuvojamies šo debašu noslēgumam. Pēdējais jautājums ir par vīziju, par skatījumu. Pastāstiet, kāpēc Eiropas iedzīvotājiem vajadzētu balsot par tieši par jums, kā Keller? Mans piedāvājums jums, pilsoņiem, Eiropā, Eiropas iedzīvotājiem, precīzāk ir tāds, ka es centīšos panākt, lai Eiropa eh, rada darba vietas, sociālo aizsardzību un lai panāk kaut ko klimatu aizsardzības jautājumā. Un eh, mēs vēlamies atjaunot Eiropas sapni, radīt tādu Eiropu, kas ir visiem, kas tajā dzīvo, un izdarīsim to eh, gan līdz 25. mājām, gan pēc tam. Ferhofstāt kungs. I want to do Es vēlos darīt tik ārkārtīgi daudz, ka 30 sekundēs man par to neizstāstīt. Bet jebkurā gadījumā galvenais ir tas, ka mums ir vajadzīga līderība Eiropas Savienībā un vīzija nākotnē, jo tas ir tas, ko no mums vēlas pilsoņi. Viņi vēlas redzēt to, viņi vēlas to redzēt arī no Eiropas komisijas līdera. Protams, jās, jāsakārto visa ekonomikas situācija - darba vietas, darba vieta, darba vietas. Lūk, manas trīs prioritātes turpmākajiem. Iekļāvos 30 sekundēs. Jā, jums tas izdevās. Jean-Claude Juncker. Es vēlētos, lai Eiropā nebūtu šāda dalījuma. Es negribu, lai Eiropu dalītu uz ziemeļos dienvidos, vecajās jaunajās valstīs, vecajos jaunajos iedzīvotājos. Es gribētu, lai Eiropa būtu saprātīga kompromisa, konsensusa uh, uh, Eiropa un lai visi būtu Eiropas atbalstītāji. Alexis. Aleksis Sipras. I, I will use my jokers also. Okay. Arī es izmantošu savus uh, jokerus. Vispirms, mēs vēlamies tautu Eiropu. Eiropu, kura pieder tautām, kura stiprinās demokrātiju, dalību. Parlamentam ir jāpieņem svarīgi lēmumi, un pilsoņi lems referendumu kārtībā par vissvarīgākajiem jautājumiem. Un vairāk nebūs lēmumu aiz slēgtām durvīm, kuru pieņems vadītāji ārpus tautas kontrolas. Tālāk mēs patrieksim trojku no Eiropas institūcijām. Trojkas katastrofa eh, mēs to dēvējam. Tālāk mēs eh, organizēsim Eiropas konsultāciju samitus, lai varētu izkļūt no krīzes un pateicoties solidaritātei, ko, sociālajai kohēzijai, demokrātijai. Paldies! Un tad Mārtiņš Šulcs. Mēs uh, dzīvojam Eiropā, mēs to saucam par mūsu Eiropas māju, mums ir jāatver durvis un logi, lai pilsoņi redz, kas uh, notiek šajā Eiropā un kas par viņu likteni lēmj. Es vēlos, lai Eiropas Savienības komisija par galvenajām uzskatīt pilsoņu intereses. Esmu bijis pilsētas mērs un Eiropas parlamenta deputāts ilgus gadus. Es zinu, ka cilvēki dzīvo ļoti grūtos apstākļos Eiropā, un es gribu to mainīt, lai visiem dzīve būtu labāka, jo īpaši dodot uh, iespējas jauniešiem, uh, ka viņu nākotne būs labāka Eiropas Savienībā. Liels paldies! Un gribu teikt vēl lūko, ka ir jāsaka, bija, nu, kaut kādas nelielas daļiņas, par ko um, visi tad bija vienasprātas. Skāk, Jelēskundze, jūs vēl gribētu kaut ko teikt? Mēs šodien diskutējam par Eiropu, bet mums nevajadzētu aizmirst, ka cilvēki arī citur cieš no uh, kāra, nabadzības un vajāšanas, un uh, mēs uh, visi kopā šodien uh, piedalāmies arī uh, atdodiet mums mūsu meitenes kampaņā, kur uh, ir runa par šīm noblaupītajām skolniecēm. Thank you. Liels paldies. Thanks to the candidate. Paldies, par, paldies kandidātiem par visu, ko jūs teicāt, paldies par debatēm, debats ir noslēgušās. Nu, Konor, gribu jums vaicāt, kas notika tur laukā? kamēr mēs šeit runājam. Nu, var jums pastāstīt, ka bija 63 tūkstoši tvītu, 50 tūkstoši cilvēki izteicās Twitterī un tiešsaistē. Jūs varat to visu pārbaudīt, skatīt, paskatoties mūsu mājas vietnē. Tur ir detalizētāka analīze pieejama. Paldies! Un jūs dzirdējāt, kas bija sakāms kandidātiem, un tagad viss ir jūsu rokās. Paldies visiem, kas piedalījās šai unikālajā pasākumā, lai ko jūs arī nebūtu. Un atcerieties, ka jūs varat turpināt piedalīties tiešsaistes di diskusijās, apmeklējot mūsu mājas vietni. Tas arī viss šovakar. Lūk, tas te mēs bijām, runājam ar jums no Briseles, no Eiropas parlamenta, un ar labu nakti visiem!